Kolleginnen und Kollegen. Da, dargie kolēģi, sākam sanāksmi. Do you have any remarks? Vai ir kādas piezīmes attiecībā uz darba kārtību? Nē. Priekšsarētāja paziņojumu. Es domāju, ka rītdienas laikā mums jālūdz mūsu referentu par bijušo Maķedonijas republiku, bijušo Dienslādes republiku Maķedoniju, eh, par to, kāda ir situācija tur valstī pēc tā, kas noticis nedēļas nogalē. Eh, būtu varbūt pamatots iemesls to apspriest, to varbūt vajadzētu mums norganizēt protokols iepriekšējā sanāksmē, vai ir kādi iebildumi? Nē. Tad ķeramies pie pirmā punkta. Viedokļa apmaiņa ar Georgiju Margirošvili, Gruzijas prezidentu. Paldies, ka ieradāties un pievienojaties mums, atradāt laiku, apspriest ar mums šos svarīgos jautājumus. Tieši pirms eh, samita Rīgā Tas ir paredzēts partneriem un draugiem kaimiņa attiecības politikas ietvaros. Svarīgs arī mums. Mēs vēlamies stiprināt šīs pasaules daļas nāciju tiesības, un ir valstīm suverēnas tiesības pieņemt lēmumus, tā skaitā ietverot iespēju īstenot tādus līgumus, kas tiek slēgt, piemēram, ar Eiropas Savienību. Domāju, ka viņam ir jāspēj izturēt spiedienu. plašas aktivitātes, agresiju no lielā kaimiņa puses, kā tas ir Ukrainā, bet arī jūsu valstī. Jums ir zinām pieredze šajā jomā. Līdz ar to tas varētu būt Pirmais, ko vēlamies sacīt, mēs vēlamies palīdzēt, asociācijas līgums un brīvās tirniecības līgums var tikt īstenots abās pusēs. Un tādējādi NVS valstīs bijušās varētu būt virzība uz transformācijas, lai varētu pienācīgi virzīties uz demokrātiju, tiesiskumu, sociālo kārtību un saviem iedzīvotājiem sniegt labākas perspektīvas dzīvē. Varam apspriest arī vīzu režīmu liberalizācijas jautājumu. Mēs tikāmies eh, ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, ka ja nav iespējama pilnīga vīzas režīma liberalizācija, tad vismaz bezmaksas vīzas e, vasaras e, mēnešos e, Gruzijas jauniešiem, lai viņi varētu ceļot. Nu, protams, arī Ukraiņiem, Krieviem. Es domāju, tas tikai palīdzēs, jo vairāk Krievi ierastos Eiropā un varbūt mazāk krist par upuru propagandai. Kā jūs redzat, ir šī iespēja apspriest ar jums šos jautājumus, tāpēc došu jums tūlīt vārdu pēc tam Karim kungam. Viņš vēl nav šeit. Lūdzu, prezident kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Godātie parlamenta deputāti, man ir liels gods būt šeit, it īpaši šobrīd. kad mēs gatavojamies vienam no būtiskākajiem soļiem mūsu ārpolitikā un arī iekšpolitikas procesā, respektīvi Rīgas samitam gatavojamies, un pavisam īsi vēlos dalīties e, savās domās, viedokļos par šo drīzumā gaidāmo pasākumu, kā mēs gatavojamies tam un ko mēs no tā sagaidām. 2014. gads bija svarīgs gads Gruzijai, Ukrainai, visai Eiropai. Un es uzskatu, ka vairāki ļoti svarīgi jautājumi tika uzdoti tieši 2014. gadā, un tagad vienā vai citā veidā 15. gadā ir jāsniedz atbildes uz šiem jautājumiem. Daļa no atbildes, um, manuprāt, ir saistīta ar Rīgu un ar to, kāda lēmumi tiks Rīgas samitā pieņemti. Kāda būs reakcija no mūsu draugu un sabiedroto puses uh, attiecībā uz situāciju Ukrainā un austrumu partnerības formātu kā tādu. Gruzija. Austrum partnerībā aktīvi iesaisties 2009. gadā, tas bija neilgi pēc kara, laiks, kas bija ļoti grūts mūsu valstī, un Austrum partnerība radīja mums ļoti svarīgu darbu programmu. Un e, to mēs esam arī aktīvi savā valstī īstenojuši šajos piecos gados. Tas, ko mēs izdarījām savā valstī, mēs īstenojām aktīvu reformu programmu, uzsākām intensīvu dialogu ar Eiropas partneriem un izmantojām šos piecus gadus, lai īstenotu reformas, attīstītos, uzlabotu mūsu politisko sistēmu, atbilstoši austrumu partnerības mērķiem un vērtībām. Turklāt mēs esam arī ļoti skaidri pauduši pēc asociācijas līguma parakstīšanas, ka Eiropas perspektīva ir mūsu mērķis un orientācija uz to gan kultūras, gan ģeopolitiskā ziņā. To ir pieņēmusi ne tikai mūsu valdība, bet mūsu sabiedrība kopumā. Šobrīd mēs gatavojamies šim nozīmīgajam pasākumam Ir ļoti iespaidīgs darbs paveikts, nacionālā programma īstenota, tas arī parādās ziņojumos, kurus sastādījuši mūsu Eiropas partneri. Līdz ar to, skatoties uz Rīgas samitu, mēs skatāmies uz to kā uz pasākumu, kur ļoti skaidri būs parādīts, ko Gruzija ir paveikusi, un tiks dota skaidra atbilde uz manis iepriekš pieminētajiem jautājumiem. Un jautājumi ir šādi. Vai tās valstis, nācijas, ap, kas ir ap Krieviju, vai viņiem ir, vai iespējas būt demokrātiskām, brīvām valstīm, vai viņi ir pelnījuši to, vai viņi pelnījuši atbalstu un aizsardzību no saviem draugiem. Kā mēs varam veidot nākotni šiem diviem ekonomiskajiem blokiem, kas principā ir sadalījuši austrumu partnerības sešas valstis uz pusēm - muitas savienība un brīvā tirzniecība ar Eiropu. Mūsu dialogā ar draugiem no austrumu partnerības mēs ļoti skaidri redzam, ka valstis, kas ir parakstījušas eh, brīvās tirniecības līgumu un valstis, kas ir muitas savienībā, mēs redzam iespējas, eh, nevis šķēršļus un konfrontāciju. Šis problēmas ir cieši saistīts ar Eiropas nākotni, Eiropas stabilitāti. Gruzijai ir svarīga loma arī Eiropai saistībā ar enerģētikas stabilitāti, jo Gruzija saista divas svarīgas jomas - Melnās jūras baseinu un Kaspijas jūras baseinu, un kas veicina mūsu darbību kā tranzītu valstī. Mūsu sabiedrotie un draugi skatās uz mums Un es runāju par tām valstīm, kas ir Krievijas kaimiņu valstis. Mēs aktīvi tātad gatavojamies Rīgas samitam, esam e, iespaidīgi mājas darbu izpildījuši. Un tik tiešām uzskatām, ka Rīgas samits un arī tālākā darbība veicinās Gruzijas tālāku attīstību. Tas būs arī pienesums Gruzijas ceļā uz Eiropu, un tas viss lēnām virzīsies uz mūsu paziņoto mēķi, ka mana valsts kļūs par daļu no Eiropas Savienības. Paldies! Paldies, prezidentkungs. Mamīkina kungs. Uh, Godā, jūsu ekscelence, godātais prezidenta kungs, man ir paties prieks un gods sveikt jūs šeit, Eiropas parlamenta ārlietu komitejā, un man tiešām ir liels prieks, ka tas asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Grūziju, kas tika veiksmīgi ratificēts Eiropas parlamenta pagājušā gada decembrī, tiek iztenots dzīvē, un uh, Es pirms divām nedēļām biju Grūzijā, un es ar prieku konstatēju, ka arī vienkārši cilvēki, Grūzijas pilsoņi, jau jūt labumu no tā, ka Grūzijā ar vien tuvāk, tuvāk Eiropas Savienībai. Tas ir lieliski. Man bija prieks arī iepazīties un, un pārliecināties, kā reformas turpinās. Un, protams, ja man atļauts dot kaut kādu ieteikumu vispār, tad <clears throat> mans ieteikums būtu neapstāties, jo šis reformas, ko tik ātrā tempā un tik fan fantastiski paveicā un turpinā iztenot Grūzijas tauta un valdībā, nav tikai dēļ reformam, reformi, reformu dēļ. Tas ir temēts uz bērnu un mazbērnu nākotni. Vēlreiz sveicu jūs Eiropas parlamentā un paldies jums, prezident kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Prezidenta kungs, es vispirms vēlējos paust gandarījumu par to, ka jūs esat ieradies šodien ārlietu komitejas sanāksmē šajā nemierīgajā laikā. Uh, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi apliecināt, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Gruziju ir abām pusēm būtiskas. Un es domāju, ka Rīgas uh, samitā mums ir jāpadziļina mūsu attiecības, mums ir jāizmanto šī iespēja un jāspēr solis uz priekšu. Austrumu kaimiņu attiecību politika uh, radīja Krievijā negatīvu reakciju, bet arī tāda valsts kā Ukraina, Moldova, uh, Grūzija apņēmība bija liela. Es gribētu zināt, kā gadu pēc šī samita uh, tiek vērtēta Krievija jūsu valstī. Uh, Nesen jūs paziņojāt, ka Krievija rada lielus draudus jūsu valsts drošībai, bet vai valda vienprātība jūsu valsts politiskai elitē šajā jautājumā? Nākamais jautājums ir par uh, iepriekš īstenoto politiku Grūzijā. Uh, Un jūs minējāt, ka viena no galvenām pieejām e, problēmām ir pastāvīgais lēmumu pieņemšanas struktūru paralēlisms. Nav zināms, kas par ko īsti ir atbildīgs. Vai jūs varētu mums nedaudz vairāk par to pastāstīt, jo tas tiešām ir satraucoši, domājot par institucionālajām attiecībām ar jūsu valsti. Liels paldies!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 iestājamies uh, apņēmīgi par uh, šīs valsts neatkarību un mēs uzskatām arī, ka ir jāpalīdz nostiprināt valstī um, demokrātiju un garantēt tās neatkarību. Un man ir jautājums par uh, Grūzijas iemē teritorijām, kas ir okupētas. Mūs ļoti satrauc tā informācija, ko mēs saņemam par īpašu uh, Uh, militāru vienošanos ar Abhā, starp Abhāziju un Krieviju par to, ka Krievijas karaspēks būs pastāvīgi dislocēts uh, Gruzijas ziemeļu reģionā. Tāpat Dienvidu Osetijā un uh, citās uh, šādās teritorijās gribētu zināt, kā ir izcināts autonomijas jautājums. Mēs ļoti atbalstījām Grūzijas neatkarību, to atbalstām, un mēs uh, vēlamies, lai uh, Grūzijas demokrātija attīstītos harmoniski, uh, attiecības starp valdības koalīciju un opozīciju šai kontekstā. Uh, Eh, ir eh, būtiskas. Mēs gribētu zināt par arī, ko jūs domājat par selektīvo uh, tiesiskumu un citiem saistītiem jautājumiem. Un mēs tiešām esam ieinteresēti, lai starp valdību un opozīciju attiecības būtu harmoniskas, jo tas ir ļoti būtiski demokrātijas attīstībai. Un tas arī garantē uh, stabilitāti un mieru jūsu valstī. Paldies! Paldies, priekšsādātāji. Arī liberāļu grupa sirsnīgi sveic Gruzijas prezidentu mūsu komitejā. Jūs pārstāvat vienu no pasaules senākajām nācijām, un mūs arī ļoti satrauca uh, Krievijas iebrukums jūsu valstī. Arī citas valstis, Moldova un Ukraina, ir saskārušās ar Krievijas uzbrukumu Vai esat paredzējuši ciešāku sadarbību starp valstīm, kuras ir cietuši no Krievijas uzbrukuma, un ja šāda sadarbība ir paredzēta, tad kāda tā būs? Paldies! Paldies! Es tagad vēlos noslēgt uh, runātāju sarakstu, jo mums būs bez piecām četro, četros uh, jābeidz debats. Tagad vārds Hautals kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Man arī bija iespēja jau uzdot jautājumus um, nu pat uh, notikušajā interesantajā seminārā šeit parlamentā, bet es vēlētos, lai jūs nedaudz vairāk pastāstītu šajā zālē par to, kā jūs uh, skatāties uz tiesu sistēmas reformām, jo tas tiešām uh, satrauc uh, mūsu deputātus uh, dažādā mērā. Un par vēl vienu lietu. Jūs runājāt par to, kā varētu rast uh, risinājumu šīm divām konkurējošām tirzniecības sistēmām. No vienas puses ir Eiropas Savienības brīvās tirzniecības zona, uh, ko, ar ko jūs uh, Gruzija un uh, Ukraina un Moldova būsiet asociēti, un pēc tam ir uh, neatkarīgo valstu savienības brīvās tirzniecības zona. Un uh, pastāv uh, liela politiskā spriedze saistībā ar Krievijas agresiju uh, Ukrainā varbūt ir iespēja tuvināt šīs divas uh, tiesniecības sistēmas. Šeit es neapšaubu Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Krieviju. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji saka Landsbērģis kungs. Situācija Melnās jūras reģionā ir dramatiski mainījusies gada laikā, un par to ir runa arī parlamenta ziņojumā, ko sagatavojas Pasku kungs. Viens no risinājumiem, lai stiprinātu drošību mūsu reģionā, ir um, militāra integrācija gan Baltijas uh, valstu starpā, gan ar citām valstīm. Es gribētu jautāt, vai uh, jūsu reģionā arī ir iespējama šāda integrācija veidot, piemēram, Ukrainas, Moldovas, Grūzijas bataljonu. Tagad vārds Patiks kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Ekscelence, sveicu jūs Eiropas parlamentā. Ir prieks uh, tikties ar uh, Grūzijas augstāko pārstāvi un apmainīties ar uh, viedokļiem uh, pirms Rīgas samita. Atbildot uz jūsu jautājumu par to, vai valstis, kuras atguva neatkarību vai ieguva neatkarību pēc PSRS sabrukuma, ir pelnījušas neatkarību, stabilitātu un mieru Rīgu attīstību, atbilde ir absolūts jā, protams, tā tas ir, un Rīgas samitam ir jādod uh, spēcīgs signāls visai pasaulē par to, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies uh, to apstiprināt. Tāpat vēlos paust uh, bāžas arī par Grūzijas situāciju. Es esmu sēns draugs šai valstī. Nesen apmeklējot Grūziju, man bija iespēja tikties ar ieslodzītajiem, kas ir jūsu bijušie politiskie oponenti. Uh, un uh, prezidenta Sakašvīlī partijas biedri uh, un uh, juristi. Es gribētu zināt, uh, kā jūs vērtējat tiesu sistēmas uh, iespējamās reformas un konkrēti, kā atteikties no ļoti strīdīgās pirms tiesas aizturēšanas prakses vai pirms tiesas apcietinājuma prakses. Uh, mums būtu nepieciešams konstatēt pozitīvu attīstību šai sakarā pirms Rīgas samita. Liels paldies priekšsēdētāji! Saka Austrievičs kungs, sveicu jūs sirsnīgi Eiropas parlamentā. Grūzijā saka Kabardžobā. Es arī jūs sveicu šiem vārdiem Briselē. Jūs norādījāt, ka Eiropas perspektīva ir svarīga Grūzijai un Grūzijas tautai, un uh, tā ir dziļi iesakņojusies uh, Grūzijas mentalitāte. Apmeklējot Grūziju, tās pilsētas, nav šaubu par to, kurp vēlas virzīties Grūzijas tauta, domājot par gaišāku nākotni. Runājot par reģionālo sadarbību dienvidu Kaukāzā. Šeit uh, atrodas valstis ar dažādu orientāciju, un tam ir arī dažādi ģeopolitiski iemesli. Paturot prātā šo uh, reģionālo situāciju, es gribētu zināt, kā virzās uz priekšu uh, projekti sadarbībai enerģētikā, uh, lai uh, būtu iespējams Dienvidu Kaukāzu uh, labāk savienot ar uh, Turciju un citām valstīm. Kā jūs redzat iespējas attīstīt šādus vērienīgus projektus? President as a member of the European Parliament in the plenary as an Eh, es gribu teikt, ka vidēji Eiropas parlamenta deputātam ir tiesība, tiesības runāt vienu minūti. Jūs rīcībā ir vairāk laika. Eh, Margārs Švilikungs, jā, paldies. Eh, man tiešām ir liels vilinājums atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem ļoti detalizēt, jo šie jautājumi bija tiešām interesanti un attiecās uz ļoti būtiskiem jautājumiem un problēmām attiecības ar Krieviju. Šī jautājuma grupa. Protams, Krievija ir bijusi uh, drauds uh, Gruzijas drošībai, teritoriālajai vienotībai un suverenitātei. Jau ne tikai kopš 2008. gada, jau 90. gados gados mēs piedzīvojām to, ko tagad sauc par hibrīdu kāru. Uh, šīs uh, teritorijas, kas tagad ir okupētas, vēl nebija okupētas. Un šīs um, nu, pat noslēgtās vienošanās ar šīm okupētajām teritorijām ir tās padarījušas par ārnekstētām teritorijām. Tātad mēs uh, šo situāciju piedzīvējām 90. gados un 2008. gadā. Jāsaka, ka Ukrainas situāciju mēs arī savulaik piedzīvojām pie, tikai pirms uh, sešus gadus iepriekš, uh, pirms tam. Un Krievija nav samaksājusi pārāk augstu cenu 2008. gadā un tādēļ tā rīcība 2014. gadā uh, Ukrainā bija iespējama un tā bija vēl agresīvāka. Protams, cilvēkiem ir um, nedrošības sajūta un um, tiek gaidīts skaidrs, nepārprotams signāls no Eiropas partneriem. Vai grūzīņi ir pelnījuši skaidru atbildi, vai viņiem ir tiesības uh, uh, pašiem izlēmt kļūt par rietumu civilizācijas daļu. Es domāju, ka jūsu valstī ir jāskan daudz skaļāk. Un uh, krievu uh, politiķi runā ļoti skaidru valodu. Viņi saka, ka viņiem ir tiesības izlēmt jautājumus par tuvo pierobežu, tas ir bijušām PSRS valstīm, un katrai šādai valstī pastāv draudi, ka ja tiek pieņemts kāds lēmums, kļūdains lēmums vai ir kāda nedrošība, tad Krievija iejauksies militārā ceļā, lai šīs problēmas tūlīt atrisinātu. Un es gribu šo jautājumu sasaistīt ar jautājumu par muitas savienību pretstatā Eiropas Savienībai. Kāds varētu būt šis risinājums? Kad mēs sadarbojamies ar ārmēņu draugiem, kur ir šajā uh, muitas uh, savienībā vai ar Baltkrieviem, kuri ir šajā savienībā, mēs uzskatām, ka tās ir iespējas celt mūsu valstu labklājību, nevis uh, mēģinām rast kaut kādas uh, robežšķirtnes. Šeit ir runa arī par ģeopolitiku, eksistenciāliem jautājumiem un uh, ko mēs varētu darīt attiecībās ar Krievijas federāciju. Mēs varētu turpināt īstenot Eiropas dienas kārtību, uh, īstenot uh, pozitīvāku pieeju, vairāk domāt par izcinājumiem un par nākotni. Mums ir jāspēr skaidri soļi bez konfrontācijas attiecībā uz Ukrainu, Moldovu un Ukrainu Grūziju, parādot austrumu partnerības valstīm, ka konfrontācijas paradigmu var, kon, pretnost, tai var pretnostatīt uh, pozitīvus signālus un uh, risinājumus. Runājot par Grūzijas, Ukrainas, Moldovas partnerību, uh, Uh, šīs trīs valstis ietilpst austrumu partnerībā un uh, ir uh, parakstīti ar šīm valstīm asociācijas nolīgumi, kādas šeit ir perspektīvas. Manuprāt, mum, mēs esam parādījuši, kā darbojas partnerība politiskā līmenī, uh, ir uh, mm, pausts skaidrs atbalsts vienai no šīm valstīm uh, Ukrainai, kur saskaras ar um, militāriem draudiem, un mūsu ārlietu ministrija ļoti aktīvi darbojas, veidojot dialogu ar uh, citu valstu atbilstošām ministrijām, domājot par uh, tri, šīm trim valstīm, es gribētu teikt, kas savienības balstās uz valstu eh, konkurēt spējas priekšrocībām, un mēs attīstām šīs uh, attīstības, balstoties uz mūsu vērtību sistēmu, uz mūsu kopīgo skatījumu, uz mūsu nākotni, ārpolitiku un sniedzot humanitāru atbalstu. Ja runa par militāru partnerību, es domāju, ka uh, Grūzijai būtu labāk iestāties NATO, lai nodrošinātu militāru partnerību, jo uh, Uh, NATO šai ziņā ir uh, skaidri redzamas priekšrocības. Un tas arī būtu adekvāts risinājums visiem izaicinājumiem, kas pastāv mūsu reģionā. Runājot par iekšpolitiku. Es šodien jau teicu, ka lepojos ar uh, divu gadu laikā īstenoto reformu programmu. Tiesu sistēma bija viena no problemātiskākām daļām mūsu demokrātijas sistēmā, un mēs esam īstenojuši reformas. Protams, to nevar izdarīt vienas dienas laikā, tas nav viegli bet divu gadu laikā esam spēruši vairākus soļus uz priekšu. Proti, mēs sākam prokuratūras reformu, bet to ir panākt vienošanās, un tā ir viena no problemātiskākajām jomām, jo tā ir tiesli, tiesu sistēmas daļa, kas ir jāreformē, un politiskā vadība ir panāks vienošanos par to. Nākamais jautājums ir tiesas. Arī šeit reformas nevirzās uh, uz priekšu ļoti ātri. Un uh, Pēdējais punkts bija tieši adresēts man un manām prezidenta iespējām, un es gribu teikt, ka lepojos ar to, ka esmu izdarījis to es un parlaments. Ir iecelta tiesas priekšsēdētāja, kura nav politiķa, bet ir tiesnese, un arī šajā procesā mēs virzamies uz priekšu. Jautājums, vai pastāv bāžas par tiesu sistēmas darbību? Jā, protams, šādas bāžas pastāv, bet galvenā problēma ir pirms tiesas apcietinājuma ilgums. Un es nekomentēju konkrētas lietas, bet esmu norādījis, ka mums ir jāsasniedz Eiropas standartu līmenis, uh, ka pārāsti cilvēki, kur nav izdarījuši smagus noziegumus, uz tiem neatiecas pirms tiesas apcietinājums, un šīs apcietinājums nav ilgāks par diviem mēnešiem katrā gadījumā. Bet, nu, šis mērķis mums vēl ir jāsasniedz. par uh, parakstītiem līgumiem. Es vēlos pateikties mūsu partneriem un draugiem, kuri ir aktīvi komentējuši uh, Krievijas uh, parakstīto līgumu ar Abhāziju. Šeit bija ļoti skaidrs vēstījums, bet par Dienvidu Osetiju uh, mēs uh, saņēmām jau tādu apsteidzošu vēstījumu no draugiem un partneriem un pateicamies, ka reaģējat vēl pirms šī līguma parakstīšanas, kas ir absolūtā pretrunā ar jeb uh, kādiem starptautiskiem standartiem. Mēs jūtam jūsu atbalstu un par to pateicamies. Much, Paldies, prezidents pār jūs sacīto, mēs pilnībā uzticamies jums un esam jūs pusē, kā jau tas ir pierādījies vairāk gadu garumā, un es ceru, ka jūs veidosiet savu valsti par tādu, ka brīvās tirzniecības un asociācijas nolīgumi varēs tikt pilnībā ies, ieviesti un varēs būt par pamatu tālākai jūsu valsts Eiropas perspektīvai. Vēlot jums visu to labāko, ceru, ka šajā virzienā Rīgas samits kļūs par panākumu stāstu. Paldies! No, <laughs> Russia or Turkey? Russia. Russia first. Ihr hört? Sorry? Beanie, not now. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, tagad mēs sākam balsojumu par Krieviju. Landsbergi kungs, vai ir ko sakāms? Jā, tikai vēlreiz vēlējos pateikties visiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti šajā procesā. Esiet piesardzīgi. Dariet to labāk pēc tam. Paldies! Sākam tad. Pirmais grozījums uh, no referenta, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Šolca grozījums. 165. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Tālāk ejam pie otrā kompromisa. Šoreiz kaut kā savādāk šeit sarakstā viss nekā ierasts. Otrais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss. Par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. Tālāk 236. Šeit ir papildinājums. Kurš balso par? Pret atturas noraidīts. Pārbaudam. Beidzam balsot. 26 pret 28, diviem atturoties noraidīts. Tās jums nepalīdzēs, tās jums nepalīdzēs. Tās ir tikai viena balss jūsu pusē, ar to nepietiek vienalga. Nākamais. 258. Kurš par? 258. Pret? Atturas pieņemts. 261. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Pārbaudīt vēlaties? Nu, ja man būs taisnība, vai no... Nu, jā, sākam balsot. Divsimt sešdesmit pirmais, beidzam balsot. 21 pret 34 noraidīts. Nākamais sestais kompromiss. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par, Divās daļās gan. Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemts. 294 tālāk, kurš par? Pret atturas noraidīts. 296, kurš par? pret, atturas, noraidīts. 303. Kurš par? Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Joprojām noraidīts. Astotais kompromiss. Nē, labos vēl priekšējais 304. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais ir 314. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 322. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 22 pret 39 noraidīts. Kompromiss 9. Nē, Mezeriča ziņojums vispirms 3, grozījums 323. 323, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 9, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 346. Kurš par? Pret, atturas noraidīts. Kompromis desmit, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 11. kompromis, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 349. 363 labo sev priekšsarētājs. Man šeit nepareizi ierakstīts. 363. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 379. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 12. kompromiss, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 394. Kurš par? Pret. Atturas. Kā lūdzu? Vēl, 394. vēlreiz par, pret, atturas, noraidīts. 13. kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 49 par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Es jau vienmēr zināju, ka Sarjuš Voļskis ir ar lielu ietekmi noraidīts. Ar viņa balss papildinājumu. joprojām pieņemts? Un tad jau kāds nepareiz nobalsojis. Labi, pieņemts. Tas bija 49. pieņemts. Nākamais 411. Trijās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 38 pret 20 pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Hauit kungs. Šobrīd nav laiks valdības sarunām, ir jau par vēlu. 15. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss 16. Kurš par pret atturas pieņemts. 462. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 463, kurš par? Pret, atturas noraidīts. 17. kompromiss, kurš par? Pret, atturas pieņemts. 18. kompromiss, kurš par? Pret, atturas pieņemts. 27. grozījums. Kurš par? pret, atturas noraidīts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 20, kurš par, pret, atturas pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 31. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 67. grozījums. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 23. kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromis 24. Divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret atturas, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 40 pret 26 pieņemts. 79. kurš par? pret, atturas noraidīts. 25. kompromiss. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 103. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 26. Kompromiss 26. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 27. kompromiss par? Pret atturas pieņemts. 28. kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 29. kompromiss par? Pret atturas pieņemts. 31. kompromiss divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 40 pret 24 vienam atturoties pieņemts. Nākamais ir 140. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Kompromiss 30. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 32. kompromiss par? Pret? Atturas pieņemts. 154. Eh, Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tā šķiet. Pārbaudam elektroniski. 154. Beidzam balsot. 38 pret 27 pieņemts. 161, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Pirmais un otrais grozījums, kurš par? Žuvens un Sarīš Voļskis ir līdzautori. Kurš par? Pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 38 pret 28 pieņemts. Trešais grozījums, kurš par? Pret, atturas noraidīts. Ceturtais par? Pret, atturas pieņemts. Piektais par? Piektais par? Pret, atturas noraidīts. Sestais par? pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas noraidīts. Elektronisks balsojums par ziņojumu kopumā. Beidzam balsot. Pieņemts. 53 balsojot par, 10 pret, 3 atturoties. Apsveicam Landsbergu kungu. Bet arī visiem tiem apsveikumi. kuri tiešām pilnā nopietnībā pēdējās nedēļā, nedēļās cīnījās par kompromisiem. Līdz ar to esam nonākuši pie ziņojuma par Turciju. Jā, dank, Paldies, priekšsēdētāji. Man tikko norādīja uz kļūdu EPP balsojuma sarakstā. Tur tik tiešām ir kļūdu. Es aicinu koriģēt to 34. lapspusē 315. grozījums ir ar mīnusu zīmē EPP, mums tur ir pluss vajadzīgs. Tur ir runa par to, lai 22. kompromisā papildinātu ar teikumu and the values and principles on which EDU e is founded. Lūdzu, tur izlabojiet uz plusiņu. Paldies! it's on the EPP voting list, so I have no, <laughs> I have no. Ir uz uh, EP, ETP, runē par ETP uh, balsošanas rakstā, tad man nekas nav komandējums. Priekšsēdētājs, nu jā, uh, ETP vairs nav faksa un tagad viss jādara šādā veidā. Antrag 48 dafür. 48. kas pārpret atturas pieņemts. Tad pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Ja, Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 37 par 29 pret pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par? pret atturas pieņemts. 58. 59. grozījums, kas par pret atturas noraidīti. 61. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 2. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 74. grozījums, kas par? 74. kas par? Pret. Noraidīts. Astoņdesmit trešais grozījums tagad. 83. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. noraidīts. 26 bija par, 34 pret un 6 atturējās. Tagad trešais kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts? 91. grozījums, kas par? Tātad tas laikam neatbilst patiesībai. Kaut kas nav pareizi. Tagad 99. grozījums par to ir jābalso. Kas par Gunāra Hekmārka grozījumu? Kas pret? Atturas. Nu, jāpārbauda. Nebija skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 32 pār 33 pret noraidīts. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņēmts. 107. grozījums. 107. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 111. grozījums, kas par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 32 pār, 34 pret, noraidīts. 113. Kas par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss, kas par pret atturas pieņēmts. 6. kompromiss par pret atturas pieņēmts. 7. kompromiss par pret atturas pieņēmts. 130. grozījums, kas par pret atturas pieņēmts Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 27 par 32 pret noraidīts. Astotais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 140. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 139. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 141. grozījums, kas par pret atturas brīnumainā kārtā pieņemts. A, devītais kompromiss, kas pret We have to change 148. Mums ir tomēr jābalso par 148. grozījumu, jo 140. bija pieņemts. Tad kas par 148. kas pret? Atturas noraidīts. Tagad devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 165. grozījums. Doch die Liste falsch. Wir kommen 170 dafür. Mums ir par 170 jābalso. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Tagad 172. par 170. labi pārbaudīsim. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balstot. 47 pār, 18 pret pieņemts. Simt septiņdesmit otrais, kas par, kas pret, atturus noraidīts, simt septiņdesmit trešais par, pret, atturas, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 36 pār 23 pret pieņēmums. 174. kas pār, kas pret, atturas noraidīts. 177. par, pret, atturas pieņēmts. 175. kas par, pret, atturas pieņēmts.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 179. līdz 181. kas par pret pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 43 pār, 23 pret pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts, 12. kompromiss par pret atturas pieņemts, 196. grozījums. Kas par 198. grozījumu? Kas pret? Atturas. Pārbaudīsim, balsojam e, elektroniski. Beidzam balsot. 41 pār 22 pret pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 124. grozījums, kas par pret atturas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 trīs vienādie grozījumi, kas par, kas pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. redzēju, nolasīt. Tātad noraidīt 32 balsis par, 32 pret. Divsimt divdesmit astotais, divsimt divdesmit devītais, kas par, kas pret, noraidīti. Divsimt trīsdesmitais par, pret, atturas noraidīt. 231. par pret atturas noraidīts. 233. kas par pret atturas noraidīts. 234. par pret atturas noraidīts. Die Abstimmung ist nahe. Tagad beig, gandrīz beidzām balsot. Neviens laikam jau vairs nebalso. Nu tad beigsim. 20 pār 33 pret noraidīts. 235. kas par pret atturs noraidīts. 236. par pret atturas Pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Ah, jā. Beidzām valstot 29 pār, 31 pret, noraidīts. 15. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts, 17. kompromiss par pret atturas pieņemts, 263. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Jā. Jā, kaut kā. Pieņemts. 271. 271, 271, 271, 272 dafür 271, 272 par pret atturs pieņemts. 273, kas par pret atturs noraidīts. 18. kompromiss par pret atturs pieņemts. 282. grozījums atkrīt. Atkal kļūda. 284. kas par pret atturas noraidīts. 287. kas par pret atturas noraidīts. 288. par pret atturas pārbaudīsim. 288. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Piecdesmit seši pār, vienpadsmit pret pieņemts. 290. par pret atturs pieņemts.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 atturas noraidīts. 302, 303, kas par, pret, atturas noraidīts. 304 par, pret, atturas noraidīts. 305 par, pret, atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 31 par, 36 pret noraidīts. 309. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Tagad ir vairāk identiski grozījumi. Par tiem jābalso kopā. Tātad, kas ir par šiem 310, 311, 312? kas ir pret, atturas, noraidīti. 313, 314, kas par pret, atturas, noraidīti, noraidīti. 315, kas par pret, atturas, noraidīts. Tagad 316. 17. ir balsojums, balsojums pa daļām. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 30 pār 36 pret noraidīts. Tagad otrā daļa. Kas par? Sākam balsot par otro daļu. Tātad, kas ir par otro daļu? Kas pret? Noraidīta. Trešā daļa, kas par, kas pret, atturas noraidīta. 318. par, pret, atturas noraidīts. 319. par, pret, atturas noraidīts. 69. Nu, pārbaudīsim, balsojam par 319 elektroniski. Lūdzu, balsojiet. Dažreiz nav skaidrs, jo daudzi neceļ rokas. Beidzam balsot. 29 pār, 36 pret noraidīts. 69. Kas par pret? Atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. 28 pār 32 pret noraidīts. 323, 324, 325, kas par pret atturas noraidīts. Trīsimt divdesmit sastais, kas par pret atturas noraidīts. 327, 328, kas par pret atturas pārbaudīsim. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot 32 par 28 pret pieņēmts. 329. kas par pret atturas. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts ar 30 balsīm par un 31 pret. 330, nee doch. 330. Wer ist dafür? 330. Kas par? Pret atturas noraidīts. Tagad nonākam pie 331. grozījumu divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 332. kas par pret atturas noraidīts. 333. kas par pret atturas pieņemts. 334. par. Tātad kas par pret atturas noraidīts. 336. kas par pret atturas noraidīts. 337. kas par pret atturas noraidīts. 338. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudam. Dann muss die EVP einheitlich abstimmen, wenn der Arm hochgehoben wird. Der Antrag, der, die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Trīsdesmit pār, trīsdesmit seši pret noraidīts. 339. par pret atturas noraidīts. 340. par pret atturas noraidīts. 341, 342, kas par pret atturas pieņemti. 343, kas par pret atturas pieņemts. 344, kas par pret atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. 29 par 32 pret noraidīts. Ja. 68. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 345. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 19. kompromiss. Kas par? pret atturs pieņēmts, tālāk 369. grozījums. Kas par pret atturs noraidīts. Tagad 20. kompromiss divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta, bet nu jāpārbauda. Beidzam balsot. 35 par un 31 pret pieņemta otrā daļa. Tagad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 Balsojam par 373. Beidzam balsot. 11 par un pret 52. Tagad 374. Kas par? Kas pret?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 Nu, jāpārbauda elektroniski. pieņemts, tas ir grozījums, jā, beidzam balsot. Un 26 pār 34 pret, tātad noraidīts. 380, 381, kas par pret atturs pieņemts. 382 par pret atturs noraidīts. Nu, tikai aicina Turcijas valdību, tātad 384 un pārējie, kas par pret atturas pieņemts. Puse vispār nepiedalījās. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 22. kompromiss. Trīs daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. Tagad 411. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 417. grozījums pār procedūru. Lūdzu, Eleni. Mans grozījums, 414. grozījums, es vēlos, lai par to notiktu balsošana, jo tas nav iekļauts kompromisā. Šeit ir ļoti svarīgs teikums šai kompromisā. Un saskaņā ar vērtībām un uz principiem, ko balstā, uz ko balstās Eiropas Savienība. Also, dieses ist erst einmal Teil von der ersten. Tas ir, tā ir daļa no 4, 1, 5 par vērtībām un tā tālāk. Un otra daļa ir iekļaut kompromisa grozījuma. Un tādēļ balsosim par 415, kur ir iekļauta jūsu formulējuma pirmā daļa par vērtībām. Tātad balsojam par šo grozījumu. Kas pret? atturas pieņemts. 417. kas par 417. Kas ir par šo grozījumu? Kas pret? Atturs noraidīts. 422. grozījums tagad, un e, mutiskais grozījums ir noraidīts. Nu tā tas te ir rakstīts. Ak. Tā tomēr ir e, jābalso par 422 ar mutisko grozījumu. Nu jā, es pieļauju kļūdu. Tātad 422. sākotnējā versijā. Kas par? Kas pret atturas pieņemts? Tagad 126. grozījums. Kas par? 426. kas par? À, noraidīts. 428. kas par. Es atvainojos, es ne, biju neuzmanīgs, tas jau ir. Jau bija te kaut kas nobalsots. Tātad jābalso par 428, kas par pret atturus noraidīts. Četrsimt trīsdesmit pirmais, kas par mēs nobalsojām par 428, uh, un tas tika noraidīts. Nu, tika noraidīts. Vai jūs vēlaties vēlreiz pārbaudīt? Nu, labi, balsojam vēlreiz par 428 uh, grozījumu. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 30 pār 34 pret noraidīts. Nu, lūdzu, kolēģi, celiet rokas, kad balsojat, lai nevajadzētu tērēt laiku pārbaudot rezultātu. Tagad 431. kas pār pret atturas noraidīts. 432. Vai var balsot par to? Vai šie minētie grozījumi ir pieņemti vai nē? Nu, tad jābalso par 432. Tā tad, ja ir pieņemts 418, 422 un 423, tad jābalso tikai par daļu. Bet, ja tie nav pieņemti, tad par grozījumu kopumā. Tātad, kas par pret atturas noraidīts? 434. Kas par pret atturs noraidīts? 437. par pret atturas pieņemts. 438 par pret atturas noraidīts. Četrsimt četrdesmit otrais, kas pār pret atturas pie noraidīts, četrsimt četrdesmitais, kas pār pret atturas noraidīts, četrsimt četrdesmit pirmais, kas pār pret pret atturas noraidīts, 275. par pret atturas noraidīts, pirmais, kas par pret atturas pieņemts, otrais, tātad saskaņā 13. kompromis, kas par pret atturas. Prasu vēlreiz, kas balso par otro grozījumu pret, atturas, pieņemts. Trešais, ceturtais, piektais jau ir kārtībā. Jau viss ir atrisinājies. Tagad sestais, kas par pret. Atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 34 par, 31 pret, pieņēmts. 11. grozījums par pret atturus. Vēlreiz balsojam par 11. par, kas pret atturus pieņemts. 12. par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas. Nu, noraidīs, ņemot vērā to, cik daudz piedalījās balsošanā. Man jāsaka, ka ir jāpiedalās balsojumā, un ja puse ETP grupas nepiedalās balsojumā, nu tad rezultāts ir tāds, kā tas ir, un es jau vairāk reiz četreiz esmu lūdzu balsot. Nu, nu labi, tā tad 13. atkrīt, kas par 15. Pret atturas noraidīts. 16. par pret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 pret atturas noraidīts. 30. par pret atturas noraidīts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 37. 38. pār pret atturas noraidīt, 39. pār pret atturas noraidīt, 40. pār pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim rezultātu balsojumu par 40. tagad ir beidzam balsot. Un rezultāts ir 36 pār 24 pret pieņēmts. 41. kas par pret atturas noraidīts. 20, 32. par pret atturas noraidīts.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 Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Re, ziņojums ir pieņēmts ar 45 balsīm pār, 6 pret un 12 deputāti ir atturējušies. Es vēlos sirsnīgi pateikties referentei. un tāpat arī ēnu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 Vamos a ir ahora con... Un tagad mēs pārējām pie, pie otrā lasījuma attiecībā uz tuvu austrumu un Ziemeļāfrikas reģionu drošību un politiskajām perspektīvām. Šis ir Pejona kunga ziņojums. Mums ir vairāk nekā 300 grozījumi. Es došu vārdus piecām minūtēm Pejona kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā ļoti īsi sev atvēlētajās piecās minūtēs es vēlos pateikties ēnu referentiem no politiskajām grupām par viņu devumu šajā ziņojumā kura sakarā mēs mēģināsim panākt visplašāko vienprātību, kas ir ar visai jūtīgu un strateģisku raksturu, un eh, man Eh, prāt, eh, šeit ir gadījums, kad mēs varam būt vienoti vairāk nekā dalīti. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem par ļoti nozīmīgiem devumiem dažādo tematu sakarā, un visos gadījumos eh, šie uzlabojumi bija ļoti mm, nozīmīgi, un tad, kad mēs runāsim par kompromisa grozījumu, kuri būs kopumā 33 un kuri ietvers lielāko daļu visu grozījumu, tad e, mēs redzēsim plenāra sesijā, vai tas e, ir pieņemami gan vieniem, gan otru, e, otriem. Tagad divi punkti. Pirmkārt, mēs esam um, izdarījuši tekstam um, pie, papildinājumus gan tekstē eh, par Jemenu un par Tunisiju, ko pieprasīja ļoti daudzi kolēģi un pilnīgi pamatoti. Mēs esam grozījuši un vēlamies grozīt un domāju arī, ka to atbalsta vairums grupu, uzstāt vairāk uz cilvēktiesību jautājumu un šajā sakarā grozīt trešās daļas apakšvirsrakstu lai parādītu, ka mēs vēlamies ne tikai stiprināt globālo stratēģiju demokrātijai, bet arī cilvēktiesībām. Un no šī viedokļa Ehm, runājot atsevišķus tematus kopīgi atbalsta grupas, kurām parasti nav vienota viedokļa. Un es vēlos iet līdz galam kompromisu ziņā, lai šis būtu tiešām mūsu eh, komitejas ziņojums bez a priori no vienas vai otras puses. Puses atsevišķi elementi ir pastiprināti, piemēram, par reliģisko brīvību nenorādot vairāk uz vieniem nekā uz otriem. Domāju, ka tāda tendence ir jāpatur tālāk par enerģiju, par korupciju, kas līdz šim nebija ziņojumā iekļauta, un par vairākiem tematiem, kuru sakarā mēs varējām situāciju precizēt. Un tagad daži jautājumi, kas visgrū, varētu būt visgrūtākie un arī finišā visarežģītākie. No vienas puses ļoti rūpīgi ir jāizturas pret formulējumu attiecībā uz Sīriju un uz to, vai tiks iekļauts pagaidu jautājums prasādu. Ir mainījušas domas vieni un otri, tāpat ir arī mainījusies militārā situācija uz vietas un arī sarunās, ko mēģina Vesdemistūra. Parlaments ir ieņēmis zināmas nostājas un būtu bīstami mainīt parlamenta nostāju tad, kad militārajiem diplomātiskajiem spiedieniem ir jātiek saskaņotiem Asada sakarā. Un es gribētu, lai kopīgi mēs izveidotu visai atbildīgu nostāju šajā sakarā. Es ļoti labi saprotu, ka mm, atsevišķas nostājas ir mainījus, un tomēr parlamenta nostājas eh, maiņa varētu eh, mums pašiem kaitēt. Un, eh, Tad, tomēr es domāju, ka mēs varam nonākt pie samērā bagāta eh, tīgām mm, kompromisa Irānas sakarā diskusijas par kodolu jautājumu un to veidu, kā mēs varam garantēt, lai viss atbalstītu reģionālo atbil, stabilitāti un neradītu papildu grūtības. Šajā sakarā mums ir visai smalks rediģēšanas darbs jāveic. Treškārt ir vairāki viedokļi, e, kas tiek pausti atšķirīgos veidos un kas varētu izraisīt spriedzi, kas, manuprāt, ir pilnīgi nevajadzīga starp no vienas puses analīzi, kā ir ekonomiskā un sociāla pieeja, un otra tīri drošības e, pieeja. Domāju, ka mēs neko Ehm, no tā neiegūsim. Realitāte ir tāda, ka ir teroristu kustība, kas bija uz vietas pirms Daeša, un ir nopietni jautājumi, kas ir jārisina ņemot vērā Eiropas vērtības, bet kas ir ļoti nozīmīgi ekonomiski, sociāli un kultūras jautājumi. Šeit mūsu viedokļi tuvinās, jo vairāk vēlas pamatā aizstāvēt sociālos un ekonomiskos jautājumus un citi dro, eh, drošības jautājumus, bet domāju, ka mums izdosies sagatavot kaut ko sintēzes veidē. Lūk, šie ir tie jautājumi, kas man likās būtiski. Mēs centāmies meklēt nostāju, kas var mūs tuvināt attiecībā uz konfliktiem, kas ļoti seni šeit jānosauc Izraels. Eh, Palestīnas, eh, Rietumsakāras eh, konflikti, un es domāju, ka mums ir šo jautājumu sakarā specifiski jautājumi. Šeit ir runa par Daešu un cīņu pret terorismu, un Eh, pār Eiropas stratēģiju šajā pasaules apgabalā, kas ir ļoti, ļoti plašs. Paldies jums par paveikto, un mēs mēģināsim izdarīt tā, lai ik viens sevi atrod šajā visai sarežģītajā ziņojumā. Paldies, eh, Junkungs, dodu vārdu Danielam Prēdam. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos eh, Manesku kundzes vārdā, ku viņa ir mūsu grupas ēna referente, viņa nevarēja būt klāts. Pirmkārt, viņa vēlas apsveikt referentu par paveikto darbu un pūliņiem, paust savu novērtējumu par sadarbību un lūdza uzsvērt vairākus elementus, kurus atbalsta mūsu grupa. Pirmkārt, Eiropas Savienībai ir jāatbalsta reģionālais dialogs, veidojot uh, iesaistot visas puses, it īpaši jāpasvitro Turciju, Irānu un eh, Saudarābiju. Otrkārt, ir nepieciešams un steidzams pārtraukt e, ISIS finansēšanu no visu reģionu spēlētāju puses un veidot efektīvu sodu naudu sistēmu, kuru ko, koordinētu uh, Arābu valstis, kā arī paredzēt Eiropas Savienības iniciatīvas attiecībā uz nolasīšu tālāk angļu valodā, jo tas viss ir angliski, atbalstīt eh, projektu veidošanu ar vienu valstīm, cīnīties pret radikalizāciju, vardarbīgu ekstrēmismu, veicināt starptautisku sadarbību, risināt no, eh, eh, Eh, uzturēt politisku dialogu ar Arābu līgas valstīm, Afrikas Savienību un citām e, struktūrām tādām kā G5 Sahel. Paturot prātā šī ziņojuma gari, es vēlētos apsveikt atsevišķu valstu parādītos pūliņš šajā reģionā attiecībās pašreizējo situāciju un konkrēti. Šeit ir runa par Maroku. Esmu pārliecināts, ka mums būs lieliska sadarbība, lai sagatavotu kompromisu grozījumus. Turpina runātājs franču valodā pie mūsu kolēģa, pie Jona sacītā, jo ir ļoti būtiski rast kompromisu. Sīrijas sakarā un, jā, starp grupām mums varētu būt atšķirīgas atšķirības mūsu nostājās, es domāju, ka mums izdosies panākt labu kompromisu, ņemot vērā to, kas tika pateikts eh, attiecībā uz mūsu konsekvenci salīdzinājumu ar iepriekšējiem ziņojumiem. Un šo punktu sakarā es domāju, ka mums būs skaidrā parlamenta nostāja, kas nav tāda, kur vājinātu mūsu sarunu gaitu. Paldies! Paldies! Un tagad izteikšos es pārstāvot goja grupu. Vēlos pateikties referentam par paveikto darbu. Arī mēs mēģināsim tuvināties vienošanās garām, bet paturot prātā vienmēr un visos gadījumos mūsu nostāju un mēģinot rast risinājumus, panākt labas kaimiņa attiecības un ņemot vērā um, valstu standartus. Esam ļoti nopietni pret dubult standartiem cilvēktiesību ziņā. Mūsuprāt, Rietum-Sakāras konflikts ir ļoti nozīmīgs un to vienīgo norāda ANO. Tāpat arī Palestīnas konflikts parāda visas attiecības un ģeopolitisko situāciju mūsu kaimiņu attiecībās. E, par Sīriju runājot, varam atbalstīt um, mistūras um, Eh, darbu, viņš ir runājis ar citām valstīm kā Irānu, viņš ir pelnījis mūsu atbalstu un visbeidzot par e, islām valsti runājot, ir jārunā ar Saudarābiju, Turciju, lai tiktu pārtraukts tieši un netieši finansējums šiem teroristiem. Vārds Mitakungam. Thank you, President. I'd, uh... Paldies, priekšsarētāji. Es varu pievienoties uh, Vinsana un viņa komandas um, darba atzinīgai novērtēšanai. Viņi ļoti labi pastrādājuši. Paldies arī viņa da darbiniekiem, kas bija atvērti pret idejām no citām pusēm. Es pieņemu arī komentārus par korupciju. It īpaši to ir svarīgi pieminēt šajā ziņojumā. Uh, Visos savos grozījumos mēs centāmies ņemt vērā kontekstu sarežģījumiem, ar kuriem saskaramies. Saprotam arī citu grupu pausto uzsvaru uz drošības izaicinājumiem, bet mēs vēlamies plašā konteksta sniegt, lai saprastu, kā tas viss ir skatāms kopumā. Par ISIS kopumā uh, Arī šeit mēs vēlējāmies norādīt eh, simptomātisku situāciju par šo spēlētāju Sīriju un citur, un, un par terminoloģiju vēl ir kas sakams, vai mēs varam vienoties, kā to saukt. Tur ir Daesh, ISIL, ISIS, mēs, es ierosinātu teikt eh, tā saucamā islama valsts, bet, eh, nu, mums ir nepieciešams vienoties par vienotu terminoloģiju. Tāpat arī skatīt plašākā kontekstā par leģitīmo arābu pavasaru. Es runāju par 65. grozījumu. Tāpat arī 334. grozījumā svarīgs punkts par korupciju, to es jau pieminēju, 140. grozījumā pilsoniskās sabiedrības loma, dialoga veicināšanā plašākā reģionā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai cilvēktiesību aizstāvi un pilsoniskā sabiedrība būtu mūsu pusē, jo mēs arī esam viņu vienu no lielākajiem sabiedrotajiem. Un man ir arī bažas, kā atsevišķās tuvo austrumu un Ziemeļāfrikas valsts ir ļaunprātīgi izmantojuši šo situāciju. Uh, Mums ir jāturpina domāt par šiem jautājumiem un par to, kā to risināt visaptvaroši, bet, manuprāt, es šeit redzu pietiekami lielu pamatu kompromisiem. Hauit kungs tālāk. Paldies, es vēlos sākumā pateikties savam draugam un kolēģim Vincentam Pinjo, un viņš mūs uh, virza mūs eh, uz tādu ziņojumu, kur eh, mēs saņemsim pietiekami lielu atbalstu, bet tas būs arī pietiekami ietekmīgs. Īpaši vēlos atzinīgi izteikties par tādām jomām kā partnerība ar iesaistītēm valstīm, Arābu līga, piemēram, atbalsts eh, to austrumu mieru procesam. Es pilnībā piekrītu tam, kas tiek sacīts par to, ka ar Asādu nevar sadarboties, tas būtu ļoti riskanti, bīstami. Censies uh, to mainīt šajā rezolūcijā. Tāpat arī nepieciešamība pievērst īpašu uzmanību bēgļu krīzei dažās valstīs. Tā kā es domāju, ka šajā ziņojumā ir ļoti daudz lietas, kas ir ļoti efektīvas. Ar nepacietību uh, gaidu mūsu sadarbību, cenšoties uzlabot tekstu, it īpaši uh, saistībā ar ārvalstu, ārlietu ministru un iekšlietu ministru atbildības jomām. Es domāju, ka mums ir nepieciešams stiprināt šo nostāju eh, pašu augstās pārstāvs lomu, eh, aicinot piedalīties eh, ārlietu ministriem, mums ir jāatbalsta viņam, mēs varētu īpašu uzmanību pievērst Eh, cīņai pret džihādis propagandai mēs varētu eh, runāt vairāk par cīņu pret radikalizāciju. Mēs to varētu padarīt tekstā skaidrāku, lai tas būtu kā skaidrs signāls visiem ārpus mūsu robežām, iekšpus. Tāpat arī uzlabojumi robežu novērošanas jomā, atbalsta atjaunošana Um, robežu uzraudzības misijām Lībijā, tāpat arī attiecībā uz uh, Jemen humanitārā palīdzība Sīrijai. Mums šeit ir jābūt piesardzīgiem ir jāatzīst, ka humanitārā palīdzība ir jāsniedz neatkarīgi no Eh, tā, kurai karojošā puse tā ir. Es saprotu, ka, ko mēģina panākt eh, grozījuma iesniedzējs, bet šeit jābūt piesardzīgi formulējumā. Tāpat arī par ekonomisko attīstību mēs vēlētos skaidru saikni starp eh, attīstības palīdzību un terorismu apkarošanu, tāpat arī teksts par migrāciju. Pagaidām tur nav nekā daudz, es ceru, ka gro, ar grozījumu palīdzību tas mainīsies. Un tad arī debats par eh, vidusjūras krīzi. Nu, es labprāt sadarbošos ar viņu pie šī jautājuma. Šie ir ļoti svarīgi jautājumi eh, kas skar arī terorismu apkarošanu, mums ir svarīgi parādīt reģiona partnervalstīm, ka mēs esam ieinteresēti risināt šos jautājumus ne tikai caur savu skatījumu, kā Eiropas Savienība cīnīties ar migrāciju tikai kā daļu no cīņas uh, uh, migrāciju, bet arī kopēji centieni nodrošināt uh, labklājību cilvēkiem, un šeit ir svarīgi iesniegt grozījums un panākt kompromisus, lai eh, tiešām tas viss tiktu iekļauts. Bet šis ir tiešām, manuprāt, ļoti labs pamats eh, ļoti svarīgam ziņojumam. Un eh, to es varu teikt arī kā darba grupas vadītājs par šo reģionu. Un noteikti atbalstīšu kolēģi šajā darbā. Paldies, eh, Hovit kungs, un tagad vārds referentam Preģona kungam. Paldies, kolēģi, ka neizteicāties pārāk gari un arī lielākā daļa no tām bažām, ko pauda viena un otri, pirmkārt, prēda kungs, ir ņemti vērā šajā kompromisa garā. Protams, šī eh, spēcīgā ziņojuma as, ko norādīja Hovit kungs, nozīmē dalību valstu un organismu un citu valstu, vai tā būtu Arābu līga vai Arābu, Āfrikas Savienības valstis iesaistīšanos. Un es domāju, ka mēs drīzāk varēsim stiprināt šo aspektu, kas ir e, ziņojuma viens no ievērojumām asīm rast um, sarunu partnerus, rīkoties e, leģitīvi un būt būtu maksimāli visaptverošiem. Finansējuma jautājums arī pasvītrots ar to, es gribu teikt, ka tā iespēja un tie pieteikumi un prasības, ko mēs izsakām, ir, lai būtu stingrāka uzraudzība un tās un vairāk sankcijas pār tiem, ko norādīja GOE grupa, kas var finansēt terorismu. Mēs redzam, ka pēdējā laikā ir bijusi zināma dubultspēle, vērojam. Tālāk par Maroku šeit ir vairāk formas jautājums, jo, protams, piebildīšu pie tā, kas jau ir pateikts Tunisijas sakarā, ir jāmudina. Ja visi tie, kuri piedalās šajā scenārijā un Marokā tiek uzņemtas, uzņemta Lībijas delegācija, tā skaitā, un e, šis fakts ir jāatzīst tālāk. Atgriezīšos pie tās domas, ka Atcerēsimies mūsu nostājas, kad mēs atbalstījām Rietumsakāras vai Palestīnas sak eh, sakarā mierpūliņus. Āno eh, rezolūciju no vienas puses, no otras puses divu valstu risinājumu, rezolūcija 67, bet eh, līdz nolēmumam katram ir jāpauž savs E, viedoklis un nostāja, un mums ir arī jāstrādā pie tā, lai mēs ņemtu vērā parlamenta nostāju turpinātību. Es to ņemšu vērā e, visu groza, grozi, e, gro, iesniegto grozījumu sakarā un patgādināšu, ka šeit nav runa par to, ka mēs lietas būtību mēģinātu nomaskēt, jūs ļoti labi zināt, kā ziņojuma priekšmets ir globāla stratēģija. Un to atgādināja gan vieni un otri, un a, pasvītroja, ka šeit nevar būt runa tikai par sekuritāru stratēģiju. Tāpat tā ir viena no mūsu atbildībām, bet arī tas ir jāizsver un tā skaitā pagātnes politikā. Ir ļoti dažādi teksti, ar, kas attiec uz ļoti dažādiem grozījumiem. Un arī mums ir jāpatur prātā tas, ka uh, eiro. Mēs nevaram 25 paragrāfu garumā sevišķi austīt, mēs, protams, varam norādīt, ka mēs neesam visu pietiekami labi darījuši, vai tas būtu gan arā pavasara sakarā, vai tas ir jādara saprātīgā veidā, un tad nevis tādā, lai mūs šķeltu, bet gan lai vienotu. Un tālāk jau, es domāju, mēs varam turpināt un risināt vairākas no jūsu paustēm bažām tādā kolektīvā ietvarā, ko mēs būtu sev paredzējuši. Smita kungs, mēs jau esam sākotnēji strādājuši pie šiem jautājumiem. E, tas, kas attiecas uz korupciju, ir svarīgs, tā skaitā arī tas, kas attiecas uz e, terorismu finansēšanu un es jau sacīju, ka mēs e, tam piekrītu tālāk par pareizo līdzsvaru, lai nebūtu tikai mūsu bezrūtība vai sociālās problēmas, kas izraisa terorismu, nebūtu pareizi. Mums ir jāpatur. Uh, Eh, mums ir jāpatur eh, prātā arī, kā tas viss iesākās. Tālāk pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās ir ļoti nozīmīga un jāstiprina cilvēktiesību jautājums, kā arī eh, saikne ar mūsu pašu intervenciju. Un tāpēc es domāju, ka mēs varam arī pārformulēt jautājumus. Tas ir izskanējis no vairāk grupu deputātiem. Mēs varam pārformulēt trešās daļas sākumu un meklēt tādu mm, formulējumu, kas ir visaptver, e, aptverošāks. Hovit kungam ir pilnīgi taisnība, kad viņš runā par bēgļu jautājumu, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un arī Prēda kungs pieminēja, tad, kad mēs runājam vidējā vai ilgā termiņā, šis jautājums nedrīkst būt tikai katra brīža steidzamības jautājumos, bet ir jāparedz saistības un skatījums ilgākā termiņā. Ir jāatrod arī pareizs formulējums attiecībā uz to atbalstu, ko mēs sniedzam augstai pārstāvei zināmos jautājumos un it īpaši līdzsvars dalību valstu sakarā. Mēs vairāk kārtīgi esam redzējuši, kā varētu būt leģitīmas un nevajadzīgas um, konkurences, un šis ir visai smags jautājums, kas tiek apspē, apspiests arī grupās, taču domāju, ka mūsu komiteja atbalsta kopīgu ārējo drošības politiku, kas ir ar kādu formu, un kas liek saklausīt Eiropas uh, balsi uh, E, starptautiskajā mērogā. Un domāju, ka ir jāpārraksta šis paragrāfs e, attiecībā uz augsto pārstāvu un ārlietu ministriem. Un arī Hovitkungs domāja, ka vairākas formulas e, raupjākas par kolektīvu cīņu pret jauniešu uh, iesaistīšanos um, kaujinieku rindās, cīņu pret džihādā propagandu. Protams, ka mēs atbalstām, ka tas ir jāuzraksta skaidrāk. Un, un ka mums ir jāprecizē skaidri savā uh, E, nostāja un viss, kas attiec uz sociālo, reliģisko, kultūras, etisko dialogu un arī jābalstās uz esošiem argumentiem. Un tagad noliekot malā dažus punktus, e, kas vēl nav pabeigti, mēģināšu rast līdzsvaru rediģēju tekstu gan par e, Sīriju, gan par īrijas kodolu jautājumu, par citām lietām, un es domāju, ka Kopā mums izdosies izveidot tekstu, ko plaši atbalstīs parlaments, un domāju, tikai tādā veidā šī ārpolitika varētu tikt uh, saklausīta, un nebūtu nav nekā sliktāk, kā tad, ja parlaments ir sašķelts būtiskos jautājumos. Paldies, Pejonkungs, un tagad izmantošu iespēju, lai sveiktu eh, klātesošo Marokas parlamenta delegāciju, kas eh, ar lielu interesi seko šim ziņojumam, un arī ceru, ka viņiem ļoti interesēs šis eh, rezultāts. Uz balsojumu liksim šo ziņojumu 11. jūnijā. E, mūsu pašu komitejā, pirms tas tiek skatīts e, plenārsēdē, un ar to mēs esam beiguši. Tiekamies 26. maijā šeit pat. Paldies!